dalību komitejās, eh, mm, un eh, šie lūgumi un izmaiņas tā rezultātā tiks šīs sēdes protokolā publicēti. Ja nebūs iebildumi, eh, tad šie, šo dokumentu.